budžetam pareizās dimensijas, tā lai tas varētu atrisināt mūsu priekšā esošos izaicinājumus. Tas īpaši svarīgi tādās krīzes apstākļos, kāda mūsu skar šobrīd. Paldies, Lavijas kungs! Jā, paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šo punktu. Rīt 12. par to tiks balsots. Un tālāk sekos kopīgās debatas kakao nozare. Tātad Morēras kunga ieteikums par starptautisko kakao nolīgumu, un pēc tam arī komisijas paziņojums par bērnu darbu izmantošanu kakao nozerē. Tagad vērts četras minūtes Marēras kungam. Obrigado, senjor eh, prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, ļaujiet man sākt šīs diskusijas ar diviem savstarpēji saistītiem tematiem, bet tomēr tie ir katrs pats par sevi. Tātad 2010. gada starptautiskais kakao nolīgums, kuram parlamentam ir jāsniedz savs, savu piekrišanu un tālāk bērnu darbu izmantošanu kakao nozare. Es esmu referents starptautiskajā tirzniecības komitejā par šo nolīgumu un arī rezolūcijas autors, ko šī pati komiteja ir sagatavojusi. Runājot par nolīgumu, Startautiskā tirsniecības komiteja vienbalsīgi atbalsta, ka Eiropas parlaments noslēdz, pievienojas, apstiprina šo te 2010. gada starptautisko kakao nolīgumu. Trīs iemeslu dēļ. Tādēļ, ka tas uzlabos situāciju sektorā, otrkārt tādēļ, ka nolīgums sniedz lielāku skaidrību un caurskatāmību, kā šai organizācijai ir jāstrādā un kā pilsoniskā sabiedrība var iesaistīties šīs organizācijas darbā. Un treškārt, tā kā starptautiskais nolīgums paredz jaunus noteikumus, proti, lai izveidotu ilgtspējīgu kakao ekonomiku, kā saimniecības nozare, tad ir ļoti svarīgi, lai tas notiktu atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem, kādi ir paredzēti, piemēram, arī starptautiskās darba organizācijas ietvaros. Tas attiecas arī uz visiem šiem projektiem. Runājot par lielākajiem kakao importētājiem, Eiropas Savienībai ir ļoti liela atbildība, lai kakao tiktu importēts ilgtspējīgā un caurskatāmā veidā. Un šobrīd starptautiskā kakao organizācija ir labākais mūsu sabiedrotais, lai varētu īstenot šo rezolūciju. Runājot par bērnu darbu izmantošanu kakao plantācijās. Šī problēma ir pārāk nopietna, lai mēs no tās novērstos. Un tādēļ mana komiteja atbalstīja rezolūciju, kurā mēs izsakām bažas par bērnu darba izmantošanu kakao plantācijās, jo īpaši Rietum Āfrikā. Arī patērētājiem ir jābūt labāk informētiem par šo situāciju. Pēdējos desmit gados ir notikušas lielas pārmaiņas šajā kakao nozerē. Ir uzlabojusies sadarbība ar arotbiedrībām un nevalstiskajām organizācijām, lai izskaustu bērnu darbu kakao nozerē, bet tomēr veicamā ir vēl ļoti daudz cilvēki, proti bērni, kas strādā šajās plantācijās, tiek pakļauti ļoti nopietniem veselības riskiem. Mums nav tādas statistikas, uz kuru varētu paļauties, bet runa ir par desmitiem līdz simtiem tūkstošu bērnu. Un mūsu mērķis noteikti ir izskaust šīs te ļaunākās bērnu izmantošanas, bērnu darba izmantošanas formas kakao nozerē. Un tā tad ir svarīgi, lai šajā darbā iesaistītos gan politiķi, gan uh, Eiropas Savienības institūcijas. Un es gaidu komisijas paziņojumu, kā arī atbildes uz maniem konkrētajiem jautājumiem par to, kā komisija, kā Eiropas Savienība plāno rēģēt uz šo situāciju. Paldies Moreiras kungam, vārds piebalga kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, vēlos pateikties Moreiras kungam un Startautiskās tirzniecības komiteju par iesniegto priekšlikumu piekrist starptautiskā kakao nolīguma noslēgšanai. Mēs piekrītam parlamentu, uzskatām, ka jaunais nolīgums ir laba platforma, lai uzlabotu sadarbību starptautiskajā līmenī un ka tas noteikti stiprinās tās valstis, to valstu tautsājumniecību, kas ir atkarīgs no kakao nozars kā tādas. Mēs vēlamies taisnīgas cenas gan ražotājiem, gan patērētājiem. Un radīt ilgtspējīgu kakao nozari. Visi šie elementi ir ārkārtīgi svarīgi kakao ražotāju valstī, kas lielākoties ir jaunatīstības valstis. Tā kā Eiropas Savienība ir lielākais Eiropas, tātad kakao importētājs un patērētājs, mums ir ļoti īpaša atbildība, lai veicinātu ilgtspējīgu un taisnīgu kakao tirgu. Un šajā kontekstā jautājums par bērnu darba izmantošanu ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Mūsuprāt, vispretrunīgākais jautājums ir tas, ka tas, kas mums šķiet šausminoši citiem, tas ir tradicionāla prakse. Tomēr arī Startautiskā darba organizācija uzskata, ka šis startautiskais kakao nolīgums noteikti ir labs izējas punkts, lai risinātu problēmu. Mēs noteikti varam teikt, ka bērnu darba izmantošana kakao nozarē ir daudz plašāka, tā neskar tikai kakao nozare. Tā skar jaunatīstības valstis kopumā. Arī pamatiesību hartā tiek runāts par bērnu tiesībām, un tas ir mūsu uzdevums veicināt šo bērnu tiesību ievērošanu, un komisija ir apņēmības pilna to darīt. Komisija vēlas izskaust globālā līmenī šos ļaunākos bērnu darba izmantošanas veidus. Mēs nevēlamies, lai bērnība tiktu upurēta šai nepieciešamībai strādāt, un nekādā gadījumā tas nedrīkstētu kaitēt bērnu veselībai un attīstībai. ANO bērnu tiesību konvencijas attiecīgie panti saka, ka bērni tiek aizsargāti pret viņu darba izmantošanu un eksploatāciju. Tomēr jāsaka, ka neskatoties uz startautiskās sabiedrības pūliņiem, runājot par 182. konvenciju starptautiskajā darba organizācijā, kas prasa pilnībā izskaust šādu praksi. Diemžēl vēl joprojām pastāv pietiekami daudz gadījumu, kad bērnu darbs tiek izmantots. Tātad mēs runājam par 148 miljoniem cilvēku, proti bērnu, kas strādā, kas ir spiesti strādāt. It īpaši Āfrikas reģionā. Es Ļoti priecājos par Mareiras kunga un Eiropas parlamenta deputātu lielo interesi par šo jautājumu. Bet jautājums ir patiesi sarežģīts jaunatīstības valstīs, jo īpaši kakao nozerē problēma ar bērnu darbu ir tāda, ka uz to nevar skatīties izolēti, ir nepieciešama integrēta pieeja. Proti jāskatās uz šiem pamat iemesliem, kas ir nabadzība, proti, ka bērni ir spiesti strādāt. Kā rezolūcijā ir pareizi norādīts, 80% kakao nozarē strādājošie ir mazi uzņēmumi, mazas zemnieku saimniecības. Viņiem ir ļoti grūti piekļūt infrastruktūrai, un šādos apstākļos, protams, bērni būs tie, kas strādās šajos uzņēmumos, šajos lauksaimniecības uzņēmumos, bet ir svarīgi radīt apstākļus un nosacījumus, lai bērnus vairs nevajadzētu izmantot darbām kakao nozarē. Un komisija jau 2010. gada dokumentā par bērnu darbu ir ieskicējusi turpmākos darbus, proti ir svarīgi koordinēt politiku un pasākumus, ir svarīgi koordinēt Eiropas Savienības pieeja, strādājot kopā ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un institūcijām, lai uh, mēs varētu palīdzēt Rietumāfrikas valstīm pašām atrisināt šo problēmu, uzlabot infrastruktūru, uzlabot šos darba inspektoru darbu. Es uzskatu, ka bērnu vieta ir skolā un nevis rūpnīcās, fabrikās vai plantācijās. Un es domāju, ka tas ir pirmais mūsu galvenais uzdevums, ar ko vajadzētu šobrīd strādāt. Jā, esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamentā par to, ka tas šo jautājumu ir iekļāvis savā darba kārtībā. Lielas paldies! Komisāra kungs, paldies! Un tagad Eiropas tautas partijas vārdā Kirstingers kundze, pusot minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties referentam un kolēģiem citās frakcijās. Es domāju, ka attiecībā uz šo ziņojumu un arī rezolūcijām būs iespējams panākt ļoti labu kompromisu. Uh, Tātad ir svarīgi, lai jaunais starptautiskais kakao nolīgums būtu ļoti labs pamats kakao ražojošajām valstīm un kakao patērētāju valstu sadarbībai. Ir ļoti svarīgi sadarboties tieši ar jaunatīstības valstīm, lai izskaustu arī bērnu darba izmantošanu kakao nozarē un tādā veidā padarīt šo nozari daudz ilgspējīgāku. Es uzskatu, ka arī nākotnē mēs noteikti varam strādāt pie dažādiem nosacījumiem. Startautiskā tirsniecības komiteja arī ir īpaši pievērsusies tieši bērnu darba jautājumam. Ir svarīgi arī nodefinēt, kā mēs izprotam bērnu darbu. Un gandrīz visās kakao audzējošās valstīs kakao plantācijas pieder ģimenēm, līdz ar to bērni strādā šajās plantācijās. Un tas kavē bērnu attīstību un iespēju izglītoties. Es uzskatu, ka ar visiem līdzekļiem ir jācīnās pret šo tendenci. Un tādēļ es ceru, ka rezolūcija būs līdzsvarota un tajā netiks iekļauti nekādi grozījumi. Paldies! Eh, Paldies! Saka priekšsādātājs. Badies eh, Kučet kundze uz pusotru minūti. Paldies priekšsādātāji! Iesākumā gribētu sveikt Moreirakus kungu ar viņa lielisko darbu pie šīs rezolūcijas. Mēs balsosim par šo jauno starptautisko kakao nolīgumu rīt. Tas, protams, ir nolīgums, kas piedāvā pasākumus, kas uzlabos iepriekšējo praksi. Īpaši arī ir pasākumi paredzēti gala patērētājiem un vīdes aizsardzības pasākumu. Runājot par sociālajiem pasākumiem, mums būtu īpašu uzmanību jāpievērš rezolūcijai, par kur balsosim rīt. Tas fakts, ka uzsvars ir likts uz bērnu izmantošanas um, mazināšanu, jau ir progresīvs solis. Kā komisija minēja, mēs gadiem ilgi esam centušies apkarot šo uh, praksi, taču skaitļi, kas ir mūsu rīcībā 124 miljoni bērnu šādi tiek nodarbināti pasaulē, nav iepriecinoši. Tātad mums jāstrādā vairākās frontēs līdztekus. Manuprāt, ir trīs pamatjomas, uh, kurām mums būtu jāpievērš uzmanība. Pirmkārt, uh, Mums ir būtiski svarīgi ratificēt ANO bērnu tiesību konvenciju visās dalībvalstīs. Vēl viens svarīgs punkts ir panāktais progress pētniecības un attiecības jomā. Tas mums ļauj attīstīt tādu ražošanas tehniku, kas ļaus ražotājiem izvairīties no bērnu izmantošanas. Un tālāk stan Eiropas standarts eh, produkcijas izsekojamībai. Uh, Es gribētu zināt, kas komisijai sakāms par šiem priekšlikumiem. Paldies. Variekungs. Es ceru, ka jums tīri labi patīk jūs runāt vēlēts laiks. Jūs paņēmāt veselu minūti vairāk. Šādu tikiet citīgs turpmāk vairs nebūšu. Tagad eh, Alde Ribela liberāla demokrāta vārdā. Uh, Renaldī kungs, paldies, komisāra kungs, dāmas un kungi. Kakao tirgus, kas mums nodrošina tik eh, saldu produktu, patiesībā eh, ir um, jau no paša sākuma ražots eh, ar bērnu sviedriem no 14. 15. gada. Uh, kakao atklājējs izmantoja, uh, apkārt pasaulē vadāja kakao maisus, un tur jau no paša sākuma tika izmantoti bērni. Uh, vairums produkcijas ir Ganā un Kodivorā, un tur strādā bērni, kas ir pat jaunāki par 14 gadiem. Bieži vien tā ir īsta verdzība. Bērni strādā. Uh, ārpus savām ģimenēm, tālu prom no saviem radiniekiem raž, lielās ražotnēs. Pagājušas nedēļa es satiku uh, um, NVO priekšstādātāju. Šī NVO īpaši nodarbojas ar uh, bērnu izmantošanas apkarošanu. Un satikos arī priekšstādātāju starptautiskajā komitejā, kas mēģina apkarot bērnu darbu. Taču mums jāorganizē tirgus tādā veidā, lai tas būtu sociāli atbildīgs. Tā tas nav bijis kakao plantācijas. Tā ir nemehanizēta darba uh, metode, kas tiek izmantota kakao nozare. Esmu priecīgs par to, ka Kumareiras kungs ir uh, spēr svarīgu solis priekš, tad ir paredzēts iesaistīt NVO un citas organizācijas. Eiropas Savienībai ir balsu vairākums starptautiskajā kakao organizācijā, tā tad mums ir jāpātrina šis kakao nolīgums, lai tas eh, būtu svarīgs instruments nodrošināt kakao nozares veselīgumu. Te nav runa tikai par piegādi. Uh, mums ir jābūt eh, vispār eh, tādiem, kas iestājas par godīgāku tirzniecību, jābūt atbilstošām cenām tiem uh, ražotājiem, kas neizmanto bērnu darbu. Daudz, kas ir darāms uh, šajā darba, darba tiesību ietvera, kas līdz šim ir bijušas personīgas, privāts. Stais kungs uz vienu minūti. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Nu, pat uh, bija atsauc uz uh, valsts, uz visas pasaules kakao produkciju. 80% no visas uh, kakao produkcijas, kas nonāk Eiropas Savienībā, nāk no Rietuma Āfrikas, un Rietuma Āfrika visā pasaulē ražo 70%. Un tur tiek izmantots daudz bērnu šajā nozarē. Tā kā mēs esam lielākais patērētājs no šī reģiona, tad mums arī ir jābūt, jāapzinās savu atbildību, savu sociālu, ekonomisku atbildību. Un ļoti pareizi, ka šajās debatēs parādās bērnu eksploatācijas jautājums. Moreira ziņojums šai ziņā ir ļoti pareizi. Ziņojumā ir atainot divi veidi, kā mēs varētu pārtraukt bērnu izmantošanu. Pirmkārt, padzināt sadarbību, tajā pašā veidā, tajā pašā brīdī izveidot tādu nozaru, kas neļauj izmantot bērnus. Un otrkārt, mums ir jānodrošina godīgākas cenas. Starptautiskā sadarbība šai ziņā var panākt daudz. Apzināsimies, taču skaidri, ja mums būs godīgas cenas, šokolādē, tad arī ražotājiem. Um, ražotāji vairs nebūs tik nabadzīgi, viņiem nebūs jāizmanto savu bērnu. Tātad pa, ļoti svarīgi ir nodrošināt godīgas cenas. Paldies. Paldies, Tasa kungs. Saka priekšstādātais Šalts kungs uz vienu minūti. Jā. Šajā devitais mēs runājam par kakao nozari un bērnu darba izmantošanu kakao nozarē. Jā, jau otro reizi pavisam īsā laikā komisija ir nosodījusi bērnu darbu izmantošanu kā bērnu pavērdzināšanu. Bet jautājums ir šeit par bērnu tiesībām un arī par bērnu pavērdzināšanu kā tādu. Spētīkungs, jūs esat iesniedzis E preambulas punktu, un tur būtībā tiek parādīts, ka šāda bērnu darba izmantošana nav nemaz tik nosodām. Es domāju, ka šo apsvērumu punktu noteikti būtu jāsvītro. Savukārt D preambulas punktā tiek būtībā teikts, ka Eiropas Savienība nezin par to, kas notiek ar bērnu tirzniecību, piemēram, Ganā un tam līdzīgi. Šis viens bērns maksā 230 eiro, un viņi tiek pārvesti no vienas valsts uz otru, lai strādātu šajās kakao plantācijās. Ļoti bieži tie ir bērni bez tuviniekiem un radiniekiem. Tātad nākamreiz, kolēģi, kad ēdīsim šokolādi, vajadzētu sev pajautāt, kāda bērnu likteņa aiz tā slēpjas. Paldies, Šalca kungs, un tagad Molcer kungs uz vienu minūti. Jā, priekšsēdētāji kungs, mēs zinām, ka kā nozara sastops ar spiedienu, jo, piemēram, Āzijas valstīs aug pieprasījums pēc šokolādes un kakao pupiņām. Tas nozīmē, ka jau pēc dažiem gadiem varētu būt tikpat liels iztrūkums, kā šobrīd saražo Ziloņkaula krasta republika. Un, piemēram, šajā valstī 2012. un 2013. gadā kakao raža tika pārdota slepenās izsolēs. Tas viss ir saistīts ar lauksaimniecības reformu šajās valstīs. Uh, Ja Eiropas Savienība vēlas sociālus uzlabojumus un samazināt bērnu darba izmantošanu, man bail, ka tas paliks tikai uz papīra, jo galu galā mēs esam lielākie šokolādes patērētāji. Ir svarīgi certificēt šo te ilgspējīgo kakao ražošanu. Paldies! Paldies uz pusotru minūti, kas pārēj, kungs. Jā, priekšsēdētāja kungs, kolēģi un kolēģis, es domāju, ka runājot par šo dokumentu, mēs atrodamies dilēmas priekšā. No vienas puses mēs pilnībā noliedzam bērnu darba izmantošanu. Man kā četru bērnu tēvam tiešām kļūst slikti iedomājoties, kas ir jādara citiem bērniem, lai mani bērni no rīta varētu dzert kakao. Bet no otras puses mēs nevaram noliegt arī to, ka ir jāpiespiež šīs jaunatīstības valstis ieviest tādus nosacījumus un tādu sistēmu, kur ir sociālā apdrošināšana, kur ir izglītības sistēma, kur ir skolas un tam līdzīgi. Jā, ja mēs netirgosimies ar šīm jaunatīstības valstīm, viņas nekad netiks pie naudas, lai izveidot šo infrastruktūru. Savukārt, ja mēs tirgosimies, mums tomēr ir jāskatās, kādi apstākļi valda tur. Es priecājos, ka kolēģi ir tik padziļināti ar šo tēmu strādājuši. Jāsaka, ka mēs mēģinām jaunatīstības valstīm teikt, nevis mēs netirgosimies ar jums, kamēr pie jums nebūs cilvēcīga apstākļi. Mēs sakām, uh, Mēs ar jums tirgosimies, bet tomēr ar zināmiem nosacījumiem, jo, protams, arī mūsu interesēs ir turpmāk dzert kakao un ēst šokolādi. Paldies! Sirsnieks paldies, kas parīkungam! Sustas kungs, vienu minūti jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, komisāra kungs. Nolīguma Mērķi visi, protams, ir ļoti cēli, un šis nolīgums būtu jāievieš. Bet mēs nedrīkstam aizmirst ļoti svarīgus jautājumus, tādus kā tirdzniecība, kas veicina ražošanu un kas, aiz, kas uztur taisnīgas cenas, kas varētu uzlabot dzīves apstākļus 5,5 miljoniem sīkzemnieku un daudz un dažādiem strādniekiem, kur galvenais iztiksavots ir kakao. Tā kā Eiropas Savienība ir galvenais kakao importētājs pasaulē, mums šajā procesā jādod savus ieguldījumus, jāizdara spiediens, lai netiktu eksploatēti bērni. Ir nepieciešama ilgtspējīga, taisnīga tirdzniecības ķēde ar kakao produktiem, un tādēļ šo nolīgumu mēs atbalstīsim. Paldies! Paldies Sustas kungam! Nākamais runātājs Kutaškungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, kolēģi. Apmēram 150 miljonu bērnu vecumā no 5 līdz 14 gadiem ir nodarbināti. Tas nozīmē sastā daļa visu pasaules bērnu. Miljoniem bērnu strādā tādos apstākļos, kas apdraud viņu veselību, jo šiem bērniem ir jārīkojas ar dažādām bīstamām un kaitīgām vielām. Tikai Rietumā Afrikā ir vairāk nekā 100 tūkstoši bērnu, kas strādā grūtos apstākļos, kakao kakao plantācijās. Desmit tūkstoši no viņiem kļūst par cilvēktirdzniecības upuriem. Kakao zemās iepirkuma cenas liek zemniekiem izmantot bērnu darbu. Tas grauj bērnu veselību un neļauj viņiem iesaistīties skolu izglītības sistēmā. Es uzskatu, ka izglītības problēmas risināšana ir viens no veidiem, kā izpēt šo eksploatāciju un izglītot bērns. Eiropas Savienībai jāizmanto visi diplomātijas kanāli, lai mēģinātu valsts, šīs valsts vest pie prāta. Uh, mm, gribētu atgādināt, ka vispārējā preferenču sistēma ir viens no instrumentiem, ko varam izmantot. Visos uh, nolīgumos ar trešajām valstīm ir jāiekļauj klauzula, kas paredz bērnu darbu izskaušanu. Mārtiņa kungs, vienu minūtu, paldies. Priekšsēdētāja kungs, tāpat kā citi runātāji, arī es atbalstu šo starptautiskās kā organizācijas nolīgumu, kas varētu veicināt vides stabilitāti uh, un šīs industrijas, šīs rūpniecības nozares stabilitāti rezultāti. Taču esmu ļoti nobežījies arī par bērnu darbu izmantošanu šajā nozarē. Runāsim skaidri, šīs problēmas risināšana nav Eiropas parlamenta uzdevums un nav arī Eiropas patērētāja uzdevums. Nē, tas ir šīs rūpniecības nozars uzdevums. Pēdējo desmit gadu laikā pēļņa bija 700 miljārdi eiro kakao ražotājiem. Tā ir fenomenāla summa. Un 0,00 7% no šīs pēļņas tika izmantot, lai investētu šajā rūpniecības nozarē iesaistīto strādnieku darba apstākļu uzlabošanā. Bērni tiek eksploatēti, un šai nozarē ir e, jāparūpējas par to, lai rūpnīcas un plantācijas būtu tādas, kur strādājuši veselību ir aizsargāta. Šo nolīgumu es atbalstu. Domāju, ka labākais veids, labākā pieeja no mūsu puses ir atbalstīt fair trade produktus. Paldies, Martin Kungs! kungs. Tagad brīvais mikrofons. Pirmā runātāja Ange Līlī kundze. Vienu minūti jūs rīcībā lūdzu. Anģelīlī kundze nav zālē. Nikolāšika kungs, vienu minūti jūs rīcībā. Gracias, senor prezidentē. Kak... Paldies, priekšsēdētāja kungs kakao tiek ražots vairāk nekā 8 miljonos kvadrātmetru 40 dažādās valstīs. Tas nes lielu peļņu šīm valstīm. Taču tāpat laikā tā ir nozare, kas sniedz iztiku 50 miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tādēļ es domāju, ka mums ir jāsniedz labāka juridiskā sistēma un bāze šim sektoram, labāki noteikumi visai ķēdē, sākot ar ražotāju līdz pat patērētājiem. Šai tirdzniecības ķēdē ir jābalstās uz taisnīgiem noteikumiem un sociālo un vidas standartu ievērošanu. Tādēļ esmu pārliecināts, ka, ja mums būtu taisnīgas iepirkuma cenas, tas palīdzētu atrisināt dažādus saistītos jautājumus, kas šeit tika pieminēti, iesaistot arī bērnu darba spēku izmantošanu. Paldies Mikolašikungam! Meisners kundze, vienu minūti. Schokolade un Kakao sind nicht nur. Jā, paldies. Tātad šokolādi un kakao garšo ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Jā, mēs lielākoties esam Briselē, un Briselē šokolādi tiek pirkta ļoti daudz, beļģu šokolādi un arī dāvināta, un patiesi ļoti maz cilvēku aizdomājas, kādos apstākļos šī kakao tiek sarežots. Un tātad mums ir jāsaprot, ka bērnu darbs ir tieši saistīts ar to, ka mums vispār ir ko importēt, ka mēs spējam to nopirkt. Tātad jautājums nav par to, vai viņi ir spiesti vai nav spiesti, vai tas ir brīvprātīgi ģimenes ietveros. Ir vairāk jārunā tieši par apstākļiem, par to, kā tas ietekmē viņu veselību, par šo te tirzniecību ar bērniem un tam līdzīgi. Mums ir jādara viss, lai tādas valstis kā Gana un citas varētu piedāvāt saviem iedzīvotājiem labākus dzīves apstākļus, lai tas, ko mēs pērkam, būtu tiešām arī daudz taisnīgāk. Un es atbalstu šo te certifikāciju vai zīmolu, ka tas ir godīgi. Paldies! Paldies, Mēsners kundzei! Komisāra kungs, dod vārdu jums! Prezidenta uh Been... Godātais priekšsēdētāja kungs, manuprāt, šeit bija vērojama liela viedokļa sakritība runātāju vidū. Taisnība, ka kakao ir lielisks produkts, tāpat taisnība ir tā, ka daudzām valstīm tādām kā Kodivāra un citas šīs produkts ir ļoti svarīgs ekonomikas balsts. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai būtu taisnīga tirdzniecība, taisnīga iepirkuma cena par šo produktu. Un, protams, šī sektora atbildība Mm, ir arī tāda, ka šis produkts netrī, nedrīkst tikt izsmelts vienkārši, bet ir jāizmanto ilgspējīga darba praksa. Bez tam svarīgi mums cīnīties pret nabadzību, runājot par šo te nozars attīstību. To mēs arī mēģinam darīt gan Ganā, gan Kodivārā, gan citās valstīs. Ir svarīgi piedāvāt arī papildus pasākumus, lai atrisinātu dažādas ar kakao rūpniecību saistītās problēmas, piemēram, bērnu darbs. Minēšu dažus no šiem pasākumiem. Eiropas Savienība veic lobēšanas kampaņu, lai atbalstītu ANO bērnu tiesību konvencijas 182 uh, ratifikāciju un divus papildus protokols starptautiskās bērnu organizācijas konvencija, darba organizācijas konvencija. Eiropas Savienība ir nosaukusi, ka tās prioritāte ir bērnu tiesība aizsardzība. Un tas parādās daudzās stratēģijās, ko esam parakstījuši ar dažādām partnervalstīm. Tas ir ļoti svarīgi. Kopā ar attīstības partneriem mums ir politiskais dialogs, un tieši šajā dialogā mēs varam un mums ir jārisina šīs problēmas, jo šīm partnervalstīm arī pašām jāsaskata prioritātes. Eiropas komisija ir nākus klājā ar vadlīnijām sociāli atbildīgam iepirkumam, kur tiek uh, izklāstīta parauga prakse. Ir dažādas programmas un projekti attīstības palīdzības sniegšanā. Dažas programmas tieši mērķētas uz bērnu darbu izskaušanu. Piemēram, 14 miljonu eiro projekts, ko ievieš SDO 14 AKK valstīs. Šie projekti ir saistīti ar bērnu izglītību un pēdējā gada laikā 10 miljonu eiro tikt, tika īstenoti, apgūti šīs projekts ietvaros. Ja runājam par kakao sektoru, tad EDF kakao atbalsta eh, programma sniedz atbalstu sīksaimniecībām, veicina ilgtspējīgu kakao ražošanu ganā gribētu e, jūsos viest pārliecību, ka Eiropas komisija ir apņēmusies rīkoties konsekventi visās tajās iniciatīvās, kas saistītas ar tirdzniecību, attīstību, cilvēktiesībām un korporatīvo sociālo atbildību. Mēs, protams, paturam spēkā, e, prātā to, ka bērnu darba problēma attīstības valstīs nevar tikt skatīta atraut no konteksta. Uh, Mums ir ļoti svarīgi iekļaut tirzniecības nolīgumos dažādus punktus par nabadzības izskaušanu, par e, cilvēku cienīgiem un drošiem darba apstākļiem. Eiropas komisija ir, uzskata, ka e, pārtiks preču izsakojamība ir ļoti svarīgs aspekts un jāspēj izsakot, vai produktu ražošanā ir izmantots bērndarbs. Paldies! Paldies komisāru kungam! Un tagad došu vārdu Moreiras kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti pateicīgs visiem runātājiem, kas piedalījās šajās debatēs, it īpaši komisāru kungam. Paldies komisijai par tās apņēmību cīnīties pret bērnu darbu. Ļoti priecājos par šo saulēkus paziņoto apņemšanos. Mēs vēlētos jums ticēt, komisāra kungs. Mums tiešām jāizmanto sava politiskā ietekme, lai ratificētu un ieviestu SDO nolīgums par bērnu darbu. Otrakārt, mums ir jāizmanto attīstības palīdzības programmas, lai veicinātu ilgtspējas ieviešanu kakao rūpniecībā. Un treškārt, nopietni ir jādomā par izsekojamības ieviešanu kakao sektorā. Mēs varētu ieviest marķējumu kakao, kas ražots neizmantojot bērnu darbu. Tas būtu veids, kā mēs apstiprinam to, cik ļoti svarīga mums ir šī tēma. Vēl kāda ideja, ko gribētu šeit pieminēt? Mēs šeit runājām par starptautiskām tirdzniecības saistībām, kas ir Eiropas Savienībai. Tad, ja runājam par ekonomiskās partnerattiecības līgumiem ar AKK valstīm, nu, piemēram, ja šīs nolīgums ir ar kakao ražotāju valsti, tad šīs tēmas noteikti ir jāiekļauj līgumā. Eiropas Savienībā ir daudz dažādu metožu, kas tai ir jāizmanto holistiski Viena no šīm metodēm ir tāda, ko nedrīkstam aizmirst. Korporatīvā sociālā atbildība, ko arī komisārs pieminēja savos noslēguma vārdos. Domāju, ka šis aspekts ir ļoti svarīgs, jo lielākā daļa dalībnieku kakao sektorā ir Eiropas uzņēmumi. Mēs izskatītos ļoti neglīti, ja šie Eiropas uzņēmumi ne, nedotu savu artavu art šīs te sērgas apkarošanā. Paldies! Jā, mēs ar referentu kungu paveicām šīs kopīgās debates par kakao nozari un ir ticis iesnēgt rezolūcijas projekts, un līdz ar to referents bija pēdējais, kurš runāja šajās kopīgajās debatēs par kakao nozari, un rīt mēs balsosim par šo rezolūciju. Un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Padomas un komisijas paziņojums.